uh, mājasēmniecībā strādājošos nacionālajā darba likumdošanā un iet tālāk nekā tikai minimālās Eiropas Savienības līmeņa prasības. Paldies komisāru kungām! Tādējādi mēs varam noslēgt šīs debatas un uh, rīt balsosim pulkstens 12. Tātad diskusijas uh, slēgtas. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir mutiskais jautājums komisijai par rezistenci pret antibiotikām. Un tagad eh, došu vārdu De Castro kungam 5 minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Šodien eh, mums ir eh, iespēja parunāt par uh, dzīvnieku izstrādāto rezistenci pret antibiotikām. Šis jautājums ir ļoti svarīgs uh, Eiropas Savienības uh, lopaudzētājiem. Puse no antibiotikām, kas tiek lietotas dzīvniekiem, palīdz, uh, protams, uzturēt uh, dzīvnieku veselību. Tādēļ mēs nevaram teikt, ka antibiotikas ir tikai un vienīgi sliktas. Tomēr mēs gribētu, lai komisija domātu par iespējām efektīvāk izmantot antibiotikas, lai samazinātu saslimšanas gadījumus. Komisijas uh, Eh, vērtējums attiecībā uz eh, dzīvnieku labturību eh, secināja, ka ir tieši sakarība starp dzīvnieku labturību un cilvēku labklājību. Tā kā es aicinātu vēlreiz izvērtēt datus par medikamentu izmantošanu dzīvniekiem, ieskaitot arī antibiotikas, lai medikamenti tiktu izmantoti efektīvāk. Mēs esam aicinājuši komisiju risināt šo sarežģīto problēmu, kas varētu atstāt kaitīgi ietekmi arī uz cilvēku veselību. Tādēļ mēs gribētu dzirdēt no komisijas konkrētus solījumus. Un mēs gribētu, lai jūs mums pastāstītu, ko jūs esat konkrēti izdarījuši pēc šī pētījuma konstatējumiem. Pētījumā tika parādīts, ka nepietiekamu uzturvielu nodrošināšanu dzīvniekiem uh, var uh, radīt uh, rezistenci pret antibiotikām. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par lobarības kvalitāti. Un šeit būtu jārunā par aizliegumu e, izmantot dzīvnieku barībā produktus, kas iegūt no citiem dzīvniekiem. Es gribētu pateikties saviem ēnu referentiem un visām parlamentu politiskajām grupām par um, būtisko ieguldījumu, kā rezultātā mums ir sagatavots uh, kopīgs teksts par jautājumu, kas ir izšķiroši svarīgs dzīvnieku labturībai un uh, um, lopu audzēšanai Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! De Kastro kungam tagad došu vārdu komisāram Andoru kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godotie deputāti, gribētu pasvītrot, ka komisija ļoti labi apzinās apdraudējumu sabiedrības eh, veselībai antibiotiku rezistences situācijā. Atbildot uz pirmo jautājumu, 2009. gadā komisija vērsās pie Eiropas zāļu aģentūras, aicinot eh, apkopot datus par antibiotiku izmantošanu dzīvniekiem. tika realizēts projekts. Tas uh, sākās 2009. gada 3. ceturksnī. Uh, aģentūra strādāja kopā ar dalību valstīm un attiecīgajām iesaistītajām pusēm, lai izstrādātu sistēmu. Un um, šī pētījuma rezultāti tiks publicēti ļoti drīz. 12 no dalību valstīm brīvprātīgi uzsāka uh, šā, šo datu apkopošanu, lai paplašinātu sistēmu un attiecinātu tos visām dalībvalstīm. Tālākais mērķis ir iegūt detalizētākus datus, piemēram, um, attiecībā uz uh, noteiktām dzīvnieku sugām. Tā rezultātā mums vajadzētu nonākt pie uh, Eh, kopīgas pieejas, kas balstīta uz zinātniskajiem konstatējumiem attiecībā uz antibiotiku izmantošanu dzīvniekiem. Attiecībā uz otro jautājumu es varu, varu vēlreiz apliecināt, ka komisija apzinās, ka šeit ir nepieciešama daudzpusīga pieeja, iesaistot visas nozars un sektors. Tādēļ mēs esam iesaistījuši dažādas dienestus, dalību valstis, e, uzņēmumus, izvēršot sabiedriskās apspriešanas un konsultāciju procesu. Mēs strādājam kopā ar atbilstošajām aģentūrām, it īpaši kopā ar Eiropas Eh, slimību profilakses un kontrolas eh, centru, iesaistot arī Eiropas referenču laboratoriju tīklu. Atbildot uz trešo un pēdējo jautājumu, gribētu paziņot, ka komisija strādā pie piecu gadu stratēģijas antibiotiku rezistences jautājumā. Mēs realizēsim visaptverošu pieeju, kurā būs konkrēti priekšlikumi turpmākajiem pasākumiem, lai risinātu šo jautājumu, nodrošinot gan dzīvnieku, gan sabiedrības veselību. Šī stratēģija balstīs uz padomus secinājumiem un rekomendācijām attiecībā uz antibiotiku rezistenci un uh, izējot no konsultāciju procesa rezultātiem. Mēs strādājam arī pie Eiropas Savienības normu pārskatīšanas attiecībā uz uh, Uh, loparību, kam pievienot medikamenti un lopiem izmantojamiem medikamentiem. Un mēs uh, izvērtējam arī dažādus uh, tālākās attīstības scenārijus, un komisija gada beigās arī lēms par konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem. 18. novembrī Eh, tiks, eh, realize, eh, tiks arī īstenota Eiropas Savienības antibiotiku apzināšanas diena. Paldies! Paldies komisāru kungam! Un tagad došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdām. Vispirms tautas partija grupas vārdā divas minūtes Jēglis kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Pirmām kārtām vēlējos pateikties lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājam Paulo de Castro par šo iniciatīvu. Paldies, ka viņš arī sastādīja mutisko jautājumu komisijai. Komisāra kungs, klausoties jūsu izteikumos, es vēlējos jūs lūgt beidzot pievērsties no teorijas praksei. Tas ir, uh, ir pēdējais brīdis to darīt, tā jūs varēsiet darīt kaut ko reālu. Uh, Eh, rezistents pret antibiotikām ir jāuztver pietiekami nopietni, un ņemot vērā lopkopības nozari, tai tika pievērsts pārāk maz uzmanības. Uh, Jā, antibiotikas, protams, ir nepieciešamas, lai lopi saglabātu labu veselību un lai varētu parūpēties par to labturību. Lai antibiotikas arī nākotnē saglabātu savu efektivitāti un palīdzētu cīnīties pret slimībām gan uh, dzīvnieku, gan cilvēku vidū, ir jāparūpējas par koordinētu pieeja visā Eiropas Savienības līmenī. Pēdējo nedēļu laikā lauksaimniecības komitejā mēs ļoti intensīvi runājām par šo jautājumu. Kop 12. aprīlī mēs ar lielu balsu vairākumu, tātad 35 balsis par, divas pret, mēs pieņēmām attiecīgo rezolūciju izvērtās ļoti veiksmīga sadarbība ar visu politisko grupu referentiem, un pateicoties tam radās pat tiešām ļoti labi līdzsvarots un veiksmīgs teksts, un lūdzu ņemiet to vērā rītdienas balsojumā. Ziņojums ir ļoti labi līdzsvarots, tur ir runāts gan par dzīvnieku lepturības un veselības jautājumiem, kā arī par uh, rezistenci pret antibiotikām. Tāpat uh, tiek runāts arī par uh, lauksaimniecības uzņēmumu likteni. Vēlējos, lai visi atbildīgie lauksaimniecības komitejas darbinieki rīt pieņem pareizo lēmumu balsojumā. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem no lauksaimniecības komitejai, arī Paulsens kundzei. Vēlējos pateikties arī komisijām. Paldies par jūsu uzmanību. Grazie per il gruppo SD, eh, l'onorevole. Paldies, tagad sociālas grupas vārdā Kapolus Santos vienu minūti. Jūra prezidents. Paldies, priekšētājs kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Rezultāti antibiotiku izmantošanā dzīvnieku slimību ārstēšanai ir labi zināmi un tie rada bažas. Tā ir joma, kurā ir diezgan stingrs regulējums, un arī Eiropas parlaments tagad ir pievērs uzmanību. Mēs skatāmies uz konkrētām iniciatīvām par to, ka izveidots tīkls datu apkopošanai attiecībā uz antibiotiku izmantošanu, bet eh, vēl viss nav izdarīts nepietiek ar to, ka mums ir uzraudzības mehānismi, ir jāņem un jāpielieto īsti mēri, kas ir nepieciešami. Protams, dati ir svarīgi, bet tas ir jāiestrādā arī likumdošanas KLP pakotnē, lai stimulētu labāko praksi lauksamniecības komitejā mēs esam runājuši par svarīgākajiem pasākumiem, kas arī ir šeit ieteikti, un par to jau runāja Jēglas kundze. Un tādēļ lūdzu rīkojieties, lai aizsargātu sabiedrības veselību un nodrošinātu, ka mūsu saimniecības produkti ir augstākajā kvalitātē. Paldies, Altgrupas vārdā, Pausens kundzei, divi ar pus minūtes. Paldies, priekšsētājs kundze. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Mēs esam izdarījuši ļoti labu darbu lauksaimniecības komitejā. Radi, reti politiska asamblēja par to runā rezistence pret antibiotikām ir lielākais drauds gan dzīvnieku veselībai, gan cilvēku veselībai. Agrāk infekciozās slimības bija galvenais nāvis iemesls jaunu bērnu vidū un dzīvnieku vidū. Nedrīkst aizmirst, ka dzīvnieki un cilvēki būtībā šeit šī kontekstā visi ir dzīvnieki, visiem ir vienāda imuna sistēma, vienāda jūtība pret stresu un, jā, mums eh, ir kāda lielāka spriedze, mazinās arī mūsu imūnas sistēmas eh, darbspējas, un tad mēs lietojam antibiotikas, lai to stiprinātu. Mēs par to jau esam runājuši, diskutējot par cilvēku zālēm, mēs esam centušies uh, izprast, kas varētu notikt šādās situācijās, bet ja mēs neizmantojam antibiotikas kā ieroci, mēs uh, nedrīkstam aizmirst, ka tad mēs atgriezīsimies mūsu vecāku situācijā. Tas, ko mēs šodien uzstam par vienkāršām infekciozām slimībām, kuras ir Eh, viegli izārstējams, tas varētu atkal kļūt nāvējošas. Tā kā mēs šeit nerunājam par tādu vienkāršu lietu, par to nevar domāt tā, tā vienkāršoti, un tādēļ man ir ļoti liels prieks, ka tam tiek pievērst lielāku uzmanību. Protams, ir detaļas šajā rezolūcijā, kuras mēs vēlētos redzēt citādāk atrunātas, bet eh, nav jau galvenais tas, ka mēs katru komandu esam ielguši pareizajā vietā. Svarīgi ir tas, ka kopā visiem mums ir vēlme uzsākt šo procesu. Tas ir pats svarīgākais, un es ceru, ka komisija to ņems vērā. Jo es domāju, ka rītdien balsojumā mēs saņemsim uh, skaidru atbalstu šim dokumentam, un tas ir signāls, ka visiem ir vērts ieklausīties. Paldies, ECR grupas vārdā. Ašvorta kungam divas minūtes. Paldies, eh, priekšētāji, un paldies arī lauksaimniecības priekšētāji par to, ka viņi ir uzsākuši šo diskusiju, un es pilnībā piekrītu par to, ka ir pamats bažām attiecībā uz rezistents līmeņu pret antibiotikām pieaugšanu. Un ir arī pierādījumi, ka tas pāriet uz cilvēkiem un mēs redzam, ka daudzas eh, agrāk uzticamas antibiotikas vairs tik labi nedarbojas, un līdz ar to tiek apdraudēta cilvēka veselība. Tādēļ es atbalstu nolūku šīm debatēm, un svarīgs pirmais solis ir labi sadarboties ar iesaistītajām aģentūram un ar zāļu aģen industriju, lai labāk izvērtētu šo problēmu. Tomēr vēlos teikt, ka pretēji izplatītām viedoklim tas tomēr nav Eh, tā nav problēma, ko radījusi intensīva lauksaimniecība. Šāda eh, antibiotika izmantošana eh, lauksaimniecībā ir novērojama visos līmeņos. Es varētu pat teikt, ka liela izmēra ražotāji parasti ar līgumu nosacījumiem ir spiesti neizmanto šādas antibiotikas profilaktiskos nolūkos, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešami kontrols pasākumi, un es eh, gaidu, kādas būs detaļas šai stratēģijai, ko piedāvās komisija. Un ir pāris lietas, ko es vēlētos ieteikt. Pirmkārt, tas ir jābalsta uz eh, ticamiem zinātniskiem taktiem, otrkārt, pasākumiem jābūt samērīgiem, un treškārt, šiem pasākumiem nevajadzētu rādīt papildus uh, Uh, regulējumu slogu un līdz ar to izmaksas lauksaimniecības un veterinārijā industrijā. Paldies! Paldies zaļo grupas vārdā Hauslinga kungam divas minūtes. Dargie kolēģi, dargās kolēģis, jautājums ir ļoti nopietnas un, protams, tas arī ietekmē nevien lauksaimniecību, lopkopību, bet arī cilvēku veselību. Un pie tā vienmēr ir jāatgriežas. Tā nav uh, problēma, kas saistītos tikai ar lauksaimniecības komiteju. Mums ir, protams, jāiepazīst arī ar informāciju. Ja tikai desmit dalībvalsts piedāvā savus datus, eh, tā ir par maz. Mums ir jārīkojas daudz ātrāk un jāveic nepieciešamās kontrolas. pietiekam daudz netiek runāts par intensīvu lopkopību gan lielajās kūtīs, gan arī konkrētos reģionos. Noteikti vajadzētu ar šo situāciju iepazīties tuvāk, un mēs noteikti kaut ko varētu darīt, ieviešot jaunas lauksaimniecības tendences. <clears throat> Tādā veidā dzīvnieki tiktu audzēt labākos apstākļos, kas ņem vērā konkrēto sugu vajadzības. Mēs labāk izvērtēsim riskus un, protams, profilaks ir labāka par ārstēšanu. Komisijā ir nepieciešams izveidot ilgtermiņa plānu, lai samazinātu šādu intensīvo eh, lopkopību. Protams, ir jāparūpējas eh, arī par nodarbināto eh, interesēm, jo lopkopi ļoti daudz cīnās tieši ar šo rezistenci pret antibiotikām. Tagad pastāv arī aizdomas, ka šo rezistenci tiešā veidā var pārmantot, lietojot pārtikā attiecīgus pārtiks produktus. Tā tad ir nekavējoties jārīkojas. Un, lai uh, pateikt skaidri un gaiši, 50% no visām antibiotikām Eiropā tiek lietots tieši lopkopībā. Uh, Tas ir pārāk liels skaidrs, un mums pret šo problēmu ir jāvēršas ilgā laika posmā, lai eh, ņemtu vērā gan lopkopības, gan arī sabiedrības veselības eh, intereses. Paldies! Un tagad eh, runās runātā individuāla kārtībā. Pirmais Nikolais Kūkungs uz divām minūtēm. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ziua Mondială a Sănătății. Paldies, priekšsētājs kundze. Pasaules veselības diena 7. aprīlī, kā tēmatu bija izvēlējusies rezistence pret antibiotikām kā globālu draudu sabiedrības veselībai. Eiropā 20 tūkstoši cilvēki iet bojā katru dienu tādēļ, ka ir problēmas ar šo rezistenci pret bio, antibiotikām. Pārtika varētu būt iemesls, kādēļ ir šāda rezistence, un tādēļ šīs diskusijas šodien ir ļoti būtiskas. Uh, Pats svarīgākais vārds šeit ir piesardzība. Ne jau antibiotikas pašas par sevi ir sliktas, bet šo antibiotiku izmantošana. Mēs nedrīkstam nomēnot antibiotikas, mums vienkārši tās ļoti piesardzīgi jāizmanto gan cilvēkiem, gan eh, dzīvniekiem. Un mērķis labāk informēt eh, lauksaimnieks un eh, lau, lopaudzētājs, tās varētu būt liederīgi. Tāpat jautājums par pievienojumiem obarībai, par to ir jārunā starptautiski, jāpanāk vienošanās. Nesenie pētījumi rāda, ka ASV puse no gaļas, kas tika pārbaudīta uh, veikalos, tur bija baktērijas, kas bija noturīgas pēc vismaz trīs klašu antibiotikām. Un tas ir saistīts ar to, ka šīs antibiotikas tiek bieži izmantots, un Eiropas lauksaimniekiem jau ir apnicis, ka viņi vienīgi ievēro noteikumus un tādēļ zaudē nu, daudz naudas. Paldies! Rodust kungam vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi, mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai cīnītos pret rezistenci pret antibiotikām. Par to varam būt vienisprātis. Protams, ir jāizmanto antibiotikas arī cilvēku ārstēšanā, bet tas jādara ļoti atbildīgi, jāapzinās šīs lietošanas sekas. Eiropas Savienībai ir jārēģē uz šo parādību. Nedrīkst pieļaut, ka tikai Eiropas Savienībā katru gadu 25 tūkstoši cilvēku mirst no infekcijām, jo ir e, izveidojusies rezistence pret antibiotikām. Ir e, jārūpējas par e, labāku profilu profilaktisko darbību un ir jāgarantē, lai dalību valstīs antibiotikas tika izmantotas ļoti atbildīgi. Arī lopkopībā ir jādara viss iespējamais, lai uh, dzīvnieki no pirmās dzīves dienas būtu pēc iespējas veselīgāki, jo veselīgi dzīvnieki ir galvenais uh, veids, kā izvairīties no antibiotiku lietošanas. Protams, dzīvnieku barošanai šeit ir ļoti liela nozīme, kā arī dzīvnieku labturībai. Jādomā par alternatīvām metodēm, piemēram, par homeopātisko līdzekļu lietošanu un citiem terapijas veidiem, piemēram, fitoterapiju. Pateicoties šādām metodēm, mēs varētu daudz ko panākt, bet, protams, tam ir nepieciešams vairāk līdzekļu un vairāk pētniecības. Paldies! Grazie! La... Paldies! Gerbrandī kungam pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji, skundze, komisārs komisāra kungs, īstenībā Nīderlande ir pasaules čempioni, diemžēl nevis futbolā, jo pagājuši gada eh, mums nepaveicās, bet tieši antibiotika izmantošanā. Nevienā citā pasaules valstī netiek izmantots tik daudz antibiotika kā Nīderlandē. Un tas atstāja smagas sekas nevien uz to, kas notiek Nīderlandē, bet arī uz visu pasaules uh, Uh, situācija. Katru gadu 25 tūkstoši cilvēku mirs dažādu infekciju dēļ. 90% no uh, vistu, vistas gaļas Nīderlandē uzrāda uh, pret antibiotikām rezistentas baktērijas, un arī citu dzīvniekos ir atrasts antibiotiku atliekas un baktērija atliekas, kas ir nonākušas uh, organismā ar barību, mēslojumu un citos veidos. Tādēļ ir nepieciešama ļoti skaidra skaidri eh, pasākumi, metodes, lai varētu parūpēties par spēcīgu un veselību lopkopības sektoru izveidi. Novembrī mums vajadzētu piedāvāt jaunus pasākums. 2012. gadā vajadzētu sakot konkrētākiem priekšlikumiem. Es vēlētos komisiju urdīt šo jautājumu apskatīt kā prioritāru un uh, pārāk spēcīgi neietekmēties no dalību valstīm, jo tās ir pārāk lēnas nepieciešamo lēmumu pieņemšanā. Paldies! Grazie. In... Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Aginesam vārds lūdzu. Paldies priekšētāji! Ir skaidrs, ka visas partijas ir satraukušās par rezistenci pret antibiotikām, bet ņemot vērā to, ko teica komisija, ka mums ir dati no desmit dalību valstīm un no citām vēl tie nav pieejami, tad mēs runājam par bažām, par kurām nav detalizētu faktu, bet šī informācija ir nepieciešama. Es katrā ziņā vēlētos redzēt tabulu, kur parāda, cik daudz uh, dalībvalstīs tiek izmantot šāda veida zāles, un tad skatīties, kurās valstīs ir labākā prakse, un kurās situācija ir sliktāka. Nu, nevis, lai te kādu vainotu, bet eh, lai dotu iespēju tām dalību valstīm, kas izmanto pārāk daudz, uzlabot savu lopkopības praksi. Un pareiz būtu arī teikt, ka ne jau tā, ka lauksaimnieki kā grib tā izmanto šīs antibiotikas. Viņi to dara tad, kad dzīvnieki ir slimi. Antibiotikas tomēr ir dārgas. Un tādēļ nav tā, ka lauksaimnieki tas tā mētājas pa labi pa kreisi. Tādēļ ir jābūt līdzsvarotai debatei jāskatās, eh, kāda būs stratēģija, ko piedāvās novembrī, lai šī problēma neplastos un ne, neskartu ne dzīvnieku, ne cilvēku veselību. Paldies! Jā, ar kungam lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Esmu pateicīgs referentam un lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājiem par to, ka šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Uh, Uh, antibiotika izmantošana lopkopībā eh, šeit eh, roku rokā iet gan priekšrocības, gan trūkumi. Protams, mēs varam saprast, ka tas varētu nozīmēt arī liels briesmas cilvēku veselībai. Ir jābūt pietiekam daudz zinātniskajiem pētījumiem. Antibiotiku izmantošana dzīvnieku ārstēšanā tomēr ir kas tāds, no kā nākotnē nevarēsim atteikties. No otras puses mums ir jāsaprot, kā tas varētu ietekmēt cilvēku veselību. Protams, ziņojums ņem vērā visus iepriekš minētos aspektus. Es ceru, ka komisija ņems vērā visus uh, parlamenta ieteikumus un priekšlikumus. Un galvenokārt mums ir jāanalizē pastāvošā situācija un ir jāsaņem dati pilnīgi no visām dalību valstīm - dzīvnieku, lopkopju, uh, lauksaimniecības un pilsoņu interesēs. Paldies! Paldies! Nikolāša kunga vārds. Dāmas un kungi, vēlējos pateikt, kas uh, ir kopīgs dzīvnieku ārsniecībā un cilvēku ārsniecībā. Tad, kad mikrobioloģijas kongresos tiek runāts par rezistenci pret antibiotikām, tiek runāts par zelta stafilokokiem, uh, un eh, par rezistenci pret šāda veida eh, baktērijām. Īstenībā eh, cilvēku ārsniecībā vairs nav tādu medikamentu, ar ku, kuriem varētu ārstēt šos stafilokokus. Kā tas ir noticis? Tieši tādēļ, ka Um, ļoti daudz antibiotiku tiek barots tieši dzīvniekiem. Tas notiek bezatbildīgi. Dzīvniekiem tiek uh, grūsts tonnām antibiotiku un tas tāpat tiek pievienotas barībai. Līdz ar to šīs antibiotikas nonāk arī cilvēku organismā un uh, viņiem izveidos rezistents pret uh, konkrēto medikamentu paveidu un tā uh, cilvēka organisms vairs nav spējīgs cīnīties pret infekcijām un uh, arī pret tādām infekcijām, ko ir iespējams uh, saņemt slimnīcās, ar ko ir iespējams saslimt slimnīcās. Komisijai vajadzētu rūpīgāk izvērtēt datus, ir jāveicina pētniecība, lai tiktu atrasti jauni antibiotika paveidi, kas izbeigtu cilvēku ciešanas. Paldies. Grazie, la parola all'onorevole Paška. Paldies, Paška kunga vārds. Eh, penetrácia produktov chemického. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Farmācijas uh, un uh, zāļu, farmācijas produktu un zāļu izmantošana dzīvnieku ārstēšanā, protams, neizbēgami noved pie šo vielu parādīšanās cilvēka organismā. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem izmantojot antibiotikas lopkopībā, un, protams, ir eh, ļoti rūpīgi jāizvērtē šāds rīcības sekas, lai tas negatīvi neatsauktos uz cilvēku veselību. Profilakse eh, parādīs mums pareizo ceļu, kur atrodas risinājumi. Risinājumi ir meklējami jaunajās tehnoloģijās. Uh, Mums, protams, ir jārēķinās arī ar iespējamiem riskiem, jo rezistence pret antibiotikām ir milzīga un daudz šautņēna problēma. Paldies! Grāci! Paldies! Tagad vārds komisāram Andoram. Paldies priekšētāji, cienījamie deputāti, komisijas statāji attiecībā uz rezistenci, ko, ko nāksim klajā novembrī mēs kopā ar dalību valstīm un iedresētām pusēm skatīsimies, kā varēs šo problēmu risināt visās iesaistītajās nozarēs. Dažas no šīm darbībām varbūt prasīs izmaiņas likumos, dažas nē. Ir svarīgi izvēlēties pareizo instrumentu šīs problēmas risināšanai. Pilnībā piekrītu jums, ka tas nav tikai vienīgi attiecināms uz dzīvnieku jomu. Ir jāsamazina arī Uh, tas, cik lielā mērā dzīvnieki nonāk saskarē ar šīm antibiotikām. Ir dažādi instrumenti, informēšanas kampaņas un tam līdzīgi. Tāpat mēs uh, uzskatām, ka ir jāapkopo dati, lai labāk izprastu šo problēmu. Dalībvalstis ir ieinteresētas datu sniegšanā, un uh, tas ļauj mums cerīgi raudzīties nākotnē un uh, attiec laika grafiku, notiek sagatavošanās darbs, uh, ietekmes izvērtēšana, skatāmies uz dažādām zālēm un tam līdzīgi. Likumdošanas priekšlikumu, kā jau teicu, būs 2012. gadā komisijai liels prieks, ka arī parlaments ir iesaistījies šajā procesā, un mēs eh, esam gatavi turpināt sadarbību ar parlamentu, ar dalību valstīm un ieinteresētām pusēm no visām nozarēm, lai panāktu kopējo mēķi aizsargāt Eiropas pilsoņu veselību. Paldies! Paldies komisāru kungam! Tad ir rezolūcijas eh, projekts saskaņā ar šo diskusiju. Diskusija tad ir beigusies. Par rezolūciju balsosim rītdien pēc 12. Nākamā sanāksme sāks.